par šīm vēlēšanām un būšu patiešām pateicīgs, ja mēs nākotnē varēsim cieši sadarboties. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, tagad mums būs jāvēl uh, Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētāji. Runājot par šīm vēlēšanām, es gribētu noteikt vēlēš, uh, kandidātu iesniegšanas termiņu līdz šai, šim vakaram 18.30. Tātad to esam noteikuši. Jums ir jāiesniedz eh, šīs kandidatūras eh, biroja telpās, prezidija biroja telpās 00 101, tātad nevis 007, bet 00.101 Luīza Vais ēkā, un eh, ģenerāla sekretāra vietniecei ir jāiesniedz šīs kandidatūras, un tās ir jāpaziņo līdz 18.30 Espace de la Présidence telpā. Uh, Tagad eh, mēs atkal tiksimies 19.30 eh, un šo darba cēlē nesam beiguši. Paldies!